parlaments varētu balsot par pirmā lasījuma sarunu rezultātu. Paldies! Paldies, Saukonī kundze, turpina priekšsēdētāji. Un līdz ar to esam noslēguši debatas, un balsojums būs arī 2012. Un tagad saskaņā darba kārtību. Mums ir Elēna Flotra ziņojums, iespējamā cipa gūstekņa nogādāšana nelikumīgi turēšana apcietumā Eiropas valstīs. Flotras kundze, 5 minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Deviņu mēnešu laikā um, es esmu saņēmusi atbalstu un uzticēšanos no visām iesaistītām pusēm rakstot šo ziņojumu. Lielas paldies arī Eiropas parlamenta deputātiem, kas nekad nav beiguši cīnīties par taisnīgumu un tiesiskumu. Pateicoties viņiem, mēs esam pilnībā apzinājušies visas tās apsūdzības, kas šobrīd tiek izvirzītas Eiropas Savienībai un dalībvalstīm attiecībā uz iespējamo CIP rīcību. Mēs esam pētījuši ANO ziņojumus, Eiropas Savienības ziņojumus, sarkanā krusta ziņojumus, tāpat arī ir iztaujāti žurnālisti, esam uzklausījuši cietušos, viņu advokātus, cīpa aģentus, dalību valstu pārstāvjus. Daudzi no šiem eh, pārstāvjiem ir Eh, pieminēt šajos ziņojumos par to, ka viņi ir iesaistījušies ciprīcībā. Deviņu mēnešu gaitā es esmu pētījusi šos te jautājumus un esmu redzējusi, ka dalību valstis spītīgi cenšas slēpt patiesību. Tās eh, domā tikai par nacionālajām interesēm, tās neļauj izmeklēt šos gadījumus, eh, ievieš necaurskatāmību, ierobežo upuru tiesības to advokātu blokāta tiesības un tā tālāk un tā joprojām. Rakstot šo ziņojumu, piedāvājot to ziņojumam, to, to balsojumam, es domāju, ka Eiropas parlaments e, parāda žestu, ka tas vēlas ieviest tiesiskumu un taisnību. Dalība valsts ir pārkāpuši šos principus jau 11 gadu laikā. Šis ziņojums ir simbolisks. Tajā mēs aicinām uh, patiesi un neatkarīgi un caurskatām izpētīt šos te apstākļus, saukt pie atbildības vainīgos un uh, upuriem tad ir vai, upuri vai nu jāatbrīvo, uh, jāpiedāvā viņam kompensācijas vai arī jātiesā viņi. Mēs uzskatām, ka Eiropas pilsoņiem ir tiesības prasīt, lai Eiropas iestādes būtu pirmās, kas respektē tiesiskumu, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Lai mēs būtu efektīvi, mums ir jābūt ļoti

precīziem savos formulējumos. Mums ir jāpalīdz tiesām eh, virzīties uz priekšu, un tādēļ šajā ziņojumā mēs galveno uzmanību vērsām slepenajiem cietumiem, kas pastāvējuši Eiropas teritorijā. Eiro kontrola mums ļoti palīdzēja, gribu pateikties viņiem. Esam tikušies ar eh, dažādiem eh, pārstāvjiem Lībe komitejā. Liels paldies arī ēnu referentiem, pateicībā, pa, pa, pateicoties visai šai sadarbībai, mēs mēs šodien varam piedāvāt skaidrus faktus, kas vaino Poliju, Lietuvu un Rumāniju, kas ir piedalījušās slepeno cietumu uzturēšanā, tāpat arī cilvēku aizturēšanā un spīdzināšanā. Vienīgi koordinēta eiropeiska pieeja, kas atbalsta dalību valstis, var darīt galu šai klusēšanai. Mēs, eh, mums ir jāiekļaut darba kārtībā šie jautājumi, tāpat tas ir jādara arī padomē. Un dalību valstīm savukārt ir jāatvainojas par to. Eiropas komisija vēl līdz šai dienai nav spējusi mobilizēt savus resursus un tiesiskumu un cilvēktiesību instrumentus, lai piespiestu dalību valsts rīkoties saskaņā ar pamata saistībām. Eiropas komisija jāuzņems iniciatīvu. Komisijai ir jāgarantē tādi principi kā dalība valsts savstarpējais atbalsts un atbildība. Redingas kundze, šis ziņojums Eh, liek tikties Eiropas parlamentam ar komisiju, ar padomi un ar upuriem, kas notiks pēc gada. Pagājušo nedēļu Morāds Kunats, Turcijas pilsonis, kas dzīvo Vācijā, piecus gadus ir dzīvojis Guantanamo bez tiesas procesa. Pagājušo mēnesi viņš ieradās Eiropas parlamentā, lai stāstītu par savām problēmām, kas nebūtu nav beigušās. Viņš prasa taisnību. Redims kundze, ja Konas kungs uh, uh, atgriezīsies pie mums pēc gada, vai mēs varēsim viņam teikt, ka mēs esam visus faktus noskaidrojuši un atraduši vainīgos, un mēs varam Eiropas Savienības vārdā beidzot viņam atvainoties. Es ceru, ka tas tā būs. Lielas paldies referentes kundzei. Tagad aicināšu izteikties komisāri Redings kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļaujiet man arī man personiski savā vārdā pateikties Lotras kundzei par viņas iesaisti un par drosmi, kas viņai bija uzņemoties rakstīt šo ziņojumu, kas ir ārkārtīgi delikāts. Tāpat laikā jāsaka, ka šajā ziņojumā runa ir par mums visiem tik dārgajām vērtībām. Eiropas komisija nemitīgi ir atkārtojusi to, ka tā prakse, ko mēs saucam šeit par nogādāšanu, ir būtisks pamattiesību pārkāpums. Tas ir nelikumīga aizturēšana, nelikumīga turēšana, e, ieslodzījumā spīdzināšana un e, slikta izturēšanās. Cīņa pret terorismu nevar būt attaisnojums šādai te nepieņemamai rīcībai. Cilvēku tiesības ir jārespektē visā pilnībā, par to nevar būt nekāda diskusija. Eiropas komisija vienmēr ir uzsvērusi, ka attiecīgajām dalību valstīm ir ne tikai jākomentē šis šie atgadījumi, bet arī jāizmeklē tie neatkarīgā veidā līdz pašam galam, lai noskaidrotu patiesību. Tā, tās ir saistības, kas eh, izriet no Eiropas cilvēktiesību konvencijas. Tikai šādi rīkojoties pāri darījumu upuri var saņemt kompensāciju par viņiem nodarīto kaitējumu. Tieši tādēļ, Flotras kundze, jūs pieminējāt tiesu, kas šobrīd izskata visus šos gadījumus. Kopš 2005. gada, kad parādījās pirmie pirmās apsūdzības Eiropas komisija ir uzņēmusi sakars ar tām dalību valstīm, kuras tika apsūdzētas slepeno cietumu uzturēšanā. Ja mēs runājam par aviācijas politiku, tad Eiropas komisija ir nākus klajā ar paziņojumu 2008. gada janvārī par civilo un biznesa aviāciju un par jaunajiem noteikumiem, kas, stāsies, kas stājās spēkā 2009. gada 1. janvārī, tad, kad sāk darboties vienotās Eiropas debesis šie tiesību akti un šie jaunievedumi uzlaboja dažādo gaisa pārvadojumu uzraudzības iespējas. E, mūsu pieredze ar šīs te jaunās sistēmas darbību ļoti pozitīva. Jūsu ziņojumā jūs runājat par to, ka ir nepieciešams stiprināt tiesību iestāžu sadarbību krimināla procesā un krimināla izmeklēšanas gaitā. Eiropas komisija ir apņēmības pilna nodrošināt to, lai dalību valstis izmantot Eiropas Savienības instrumentu sadarbībai krimināla tiesās. Dalību valstīm noteikti jāievēro pamattiesību harta, izmantojot šos instrumentus. Es bieži vien šajā parlamentā es esmu atkārtojusi to, ka Eiropas tiesības ir spēkā visā Eiropas Savienībā, līdz ar to spēkā ir arī Eiropas pamatiesību harta. Arī šajā gadījumā. Un te mēs runājam ne tikai par iekšējiem tiesību, ies, tiesu sadarbības aspektiem, bet arī par ārējiem aspektiem. Eiropas komisija vēlas pasvītrot to, cik svarīga bija 2010. gada 1. februārī stājušās stājies spēkā nolīgums par Eiropas Savienību, starp Eiropas Savienību un ASV par izdošanu un, un savstarpējo atbalstu. Tas paskaidro tiesisko ietvaru mūsu sadarbībai krimināllietās ar Amerikas Savienotajām valstīm kā partneri. Šajā nolīgumā ir pasvītrots, ka pilnībā jāievēro pamattiesības šajā sadarbības procesā. Tālāk, ja mēs runājām par dažādiem trūkumiem dalību valstīs un iestādēs, kurus izceļ jūsu ziņojums, gribu atgādināt, ka patreizējie līgumi nepilnvaro Eiropas Savienību izveidot vispārēju mehānismu cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai. Taču ar pilnu atbildību var teikt, ka Eiropas Savienība ļoti uzmanīgi vēro to, kā tiek ievērota cilvēku tiesību harta. Eiropas Savienības ietvaros, nu, piemēram, tiesu sadarbības procesā, kriminālu tiesu sadar tiesām sadarbojoties. Ja mēs runājam par dažādiem izlūkdienestiem, tad jūs zinat, ka to darbība ir ļoti delikāta joma, kas ir dalību valstu kompetencē. Eiropas komisija atkārtoti ir uzsvērus, ka sadarbības starp dažādiem izlūkdienestiem Eiropas Savienības iekšienē nekādā gadījumā nedrīkst būt pretrunā ar policijas un tiesu sadarbības pamatprincipiem krimināllietās. Izlūkdienestu sadarbība nedrīkst graut cilvēku tiesības un to ievērošanu, tāpat arī tiesiskumu ievērošanu. Nedrīkst būt pretrunā ar to. Es domāju, deputāti man piekritīs, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs efektīvi varam apkarot terorismu. Mums pašiem ir jāievēro pamattiesības, kas mums ir tik dārgas un uz kurām ir būvēta Eiropas Savienības pastāvēšana. Eiropas komisija ir gatava aktīvi sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai nodrošinātu to, ka cipu pārsūtīšanas programmā notikušais nekad vairs nākotnē neatkārtotos. Paldies par uzmanību. Paldies komisārs kundzei. Tagad aicināšu izteikties ārlietu komitejas pārstāvis ārlutvaru divas minūtes. E Priekšsēdētāji kungs, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par tiesiskumu, cilvēktiesībām un demokrātiju, šī darbošanās, piedaloties cik pārlidonomos un noziegumos, kā arī spīdzināšanā, ir noteikti jānosoda. Uh, Mēs esam eh, redzējuši, ka ir eh, likti šķēršļi neatkarīgai nacionālajai izmeklēšanai. Tas, protams, eh, tas ir vienkārši fars runājot, ka, kas tāds ir jādara slepenā veidā, un tas tikai veicina nesodāmību. Eiropas Savienībā jābūt pietiekam drosmīgai un pašcieņas pilnai, lai vērstos pret šādiem cilvēktiesību pārkāpumiem arī pašas uh, Eiropas teritorijā. Uh, Eh, mums tagad ir jaunais eh, sūtnis cilvēktiesību jomā Stavros Lambrinīdis, bet jāskatās, ka cilvēktiesības bieži vien tiek brādātas kājām, jo arī, diemžēl, Eiropas Savienības dalību valstis neievēro starptautiskās normas. Mēs nedrīkstam paši veicināt vardarbību. Mēs pieprasām, lai mūsu ārējie partneri ievēro tiesiskumu, bet nevienmēr paši esam nevainojami. Kas notiek Lībijā? Cilvēki tika aizturēti un spīdzināti nogalināti. Un tagad šie cilvēki atkal atrodas administrācijā pēc Kadafija ēras. Arī Tonija Blēra sirdsapziņa nevar būt pietiekami tīra, un uh, Džor, uz Džordža Buša sirdsapziņas ir um, apkaunojušais eh, traips, proti Guantanamo joprojām esošais cietums. Prezidents Obama teica, ka viņš vēl joprojām nevar aizslēgt Guantanamo, jo daudzi ASV ir pret to. Un jāsaka, ka eh, vairākās vietās joprojām pastāv arī nāves spriedums un tiek izmantotas arī bezpilota lidmašīnas. Mums tas ir jānosoda. Protams, eh, daudz kas eh, prasa laiku, bet ja notiek kavēšanās tiesiskuma jomā, tas nozīmē, ka tiesiskums nepastāv. Beidzot, kaut kas ir jādara un uh, ir jāņem vērā to, uh, ko teica uh, ANO īpašie sūtņi. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmā ETP eh, e grupas vārdā eh, Striflers kundze. Divas minūtes. Priekšsēdētā kungs, komisārs kundze, kundze, dārgie kolēģi. Katru dienu šajā parlamentā mēs cenšamies eh, virzīt Eiropas Savienību uz drošības, tiesiskumu, brīvības telpu Eiropas pilsoņu interesēs. Eiropas Savienība ir telpa, kurā ir jāvalda tiesiskumam un kur jāaizsargā cilvēktiesības, un tas ir jāievara. Šīs vērtības ir manas darbības pamatā Eiropas tautas partijā. Mēs rīt pieminēsim 11. gada dienu kopš terorisma akta Pasaules virniecības centram, mēs apzināmies, ka ar vienu pastāv terorisma draudi. Mēs tāpēc nedrīkstam aizmirst, ka mums ir jāstrādā drošības labad 600 Eiropas Savienības pilsoņu vārdā. Bet cilvēktiesības arī ir pamats eh, mūsu pretorismu darbībai. Es gribu atgādināt, ka cīņa ar terorismu un cilvēktiesību aizstāvība nav savā starpā konkurējošas vērtības, tās citi citu papildina. Bet cilvēki, kuri tiek pārsūtīti vai apcietināti bez jebkāda procesa, ir pilnīgi beztiesisks pasākums un pret to mums ir jācīnās. Neviens cilvēks, nevienam cilvēkam nedrīkst liekt pieeju tiesai, godīgai tiesai Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Nākamā runātāja, kas pārstāv sociāldemokrātu grupu, ir Fajonas kundze, kas uzstāsīs pusotru minūti. Hvala lijepa. Spoštovane kolegice in... Paldies. Godātie kolēģi. Ja kāds joprojām sev jautā, kādēļ Eiropas parlaments joprojām runā par cilvēku aizturēšanu, nelegālu nolaupīšanu un turēšanu apcietinājumā, es jums gribu teikt, ka E, cilvēka tiesības e, un to pārkāpšana nav sinonīmi. Protams, e, darbs nebija viegls, jo ir daudzas valstis, kas aizbildinās ar slepeno dienestu vajadzībām un slepeniem dokumentiem, tādā veidā negribot atklāt informāciju. Rītdien mēs atgādājam atcerēsimies un pieminēsim lielas traģēdijas upurus. Un es jums gribu atgādināt, ka ir daudz upuru, kas joprojām turpina ciest, ņemot vērā politiku, ko radīja uh, šie notikumi pirms 11 gadiem. Es gribu teikt, ka ne visas dalība valstis ir izmantojušas uh, Uh, savus mandātus un nav izpildījuši saistības aizsargāt cilvēktiesības un vērsties pret vardarbību. Tādēļ mēs pieprasām, lai Eiropas komisija uh, pieprasa dalību valstīm uh, uzņemties savu atbildību, lai beidzot jūs varētu atgūt savu reputāciju kā universāla cilvēku tiesību sargātāja. Un jāņem vērā, ka arī dalību valstīm, kas uh, ir ieguši kandidātu valsts statusu, ir jāievēro cilvēku tiesības, demokrātija un tiesiskums. Paldies! Tagad eh, liberāļu grupas vārdā runās Intfelds kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Pašā sākumā atzīmēšu, ka bieži vien, kad norisinās sarežģīts debates, eh, padomes eh, krēsls ir tukšs, šķiet viņus cilvēku tiesību pārkāpumi neinteresē, un daļai šie pārkāpumi notika arī padomes vārdā. Gribēju uzteikt eh, referenti, kas ir paveikusi lielisku darbu. Diemžēl šī nav pirmā reize un iespējams arī ne pēdējā, kad mēs par to diskutējām. Dalību valstis eh, noliedz pārkāpumus un, kad es uzklausīju ETP kolēģi, man šķiet arī viņi noliedz faktus. Tas, kas ir noticis, nav attaisnojams. Ja kaut kas tāds būtu noticis citās valstīs, piemēram, Arābu valstīs, nu tad šeit eh, būtu milzīgs skandāls, te visa zāle būtu pilna, arī eh, kāds sēdētu padomas krēslā. Bet tādēļ, ka šie noziegumi tika paveikti ar Eiropas valstu atbalstu, tad mums šķiet, ka mēs neesam eh, ne par ko atbildīgi. Mēs esam zaudējuši savu morālo autoritāti un arī uzticamību. Es domāju, šeit pas pastāv tāda rūkta ironija, ka mēs te palīdzam gāzt tādus diktatorus kā Mubaraku, Asadu, Kadafī. Asads pat joprojām vēl ir pie varas. Vēl nesen mēs ar viņu bijām sabiedrotie. Un pēc tam mēs šos cilvēkus Eh, nosūtām uz tādām valstīm, eh, kurās joprojām pie varas ir tirāna kā asats, un viņi tur tiek spīdzināti un nopratināti, jo viņi jau šo rūpalu ir pietiekami labi apguvuši. Un daudzas valdības joprojām klusē un atsakās stāstīt par savu atbildības trūkumu un pat nemēģina atvainoties cietušajiem. Kolēģi, mēs te nerunājam par vienu vai divām valstīm. Eh, mums jārunā par kolektīvo atbildību. Mēs te nerunājam par Lietuvu, Rumāniju vai jau kādu citu Eiropas Savienības dalību valsti. Mēs runājam par vērtību kopienu. Mums ir savas saistības. Eiropas parlaments neko neaizmirsīs. Mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies un atgriezīsimies, kamēr cilvēki netiks saukti pie atbildības par cilvēku tiesību pārkāpumiem, kas tika īstenībā veikt arī mūsu vārdā. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo politiskās grupas vārdā Brēpolsas kundze. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Es arī uh, dalī, darbojos uh, pagaidu CIP komitejā Eiropas parlamentā, un uh, es gribēju teikt, ka referente Flotras kundze patiešām ir sagatavojis labu ziņojumu, mēs gribam viņu par to uzslavēt, un ir ļoti labi, ka šis ziņojums beidzot ieraudzīja dienas gaismu. Uh, Fava ziņojuma laikā bieži vien kolēģiem bija e, lielas grūtības e, ziņojumu sagatavot, jo trūka informācijas par šo nelegālo aizturēšanas programmu. Es uzskatu, ka ziņojums ir eh, galvenokārt veiksmīgs tādēļ, ka šeit ir ļoti labi formulēti vairāk ieteikumi, piemēram, eh, terorisma definīcija vai arī demokrātiska kontrola attiecībā uz izmeklēšanas dienestiem, uz slepeniem dienestiem. Ir jāparūpējas, lai šāda nelegāla rīcība tiktu izskausta, un mēs nevaram pieļaut, ka tas nākotnē atkārtosies. Iedomājieties, 11 gadus pēc traģiskā datuma visi ieteikumi būs tikai tāds tukšs papīra gabals, kur neņems vērā dalību valstis. Eiropas Savienība un dalību valstis joprojām ir kurlas un neieklausās pārmetumos par savu iesaisti CIP programmā. Neskatoties uz visiem tiem pierādījumiem, ko savāc gan Eiropas parlaments, gan Eiropas padome, gan ANO, gan arī tāds organizācijas kā ANO International, nemaz nerunājot par plašsaziņas līdzekļu rīcībā esošo informāciju. Uh, Es ceru, ka pēc šī ziņojuma mēs turpināsim izdarīt spiedienu, lai beidzot lietā tiktu ieviesta skaidrība un lai visi ieteikumi tiktu īstenoti. No tā mēs nevaram atteikties, jo šāda patvaļīga aizturēšana joprojām notiek, it sevišķi ASV. Gvantamamo joprojām nav aiztaisīts, neskatoties uz visiem skaistajiem solījumiem. Protams, pret terorismu ir jācīnās, bet ir jāpadomā par līdzsvaru saglabāšanu, ir jāaizsargā sabiedrība, bet tajā pašā laikā ir jāievēro arī individu tiesības. Cilvēktiesības ir galvenais bauslis, kas šeit ir jāraksta lieliem burtiem, un nedrīkstam to aizmirst arī cīnoties pret terorismu. Mums ir jāparūpējas, lai pilsoņi varētu uzticēties demokrātiskai Eiropas Savienībai. Diemžēl, piedaloties CIP slepenajā programmā, Eiropas Savienība šo uzticību ļoti smagi iedragāja. Visu laiku tika minēts uh, iegāns, valsts noslēpums, tādēļ informāciju nedrīkst sniegt, un bieži vien uh, mēs tiesnešus spēlējām patvaļīgi, bet jāņem vērā, ka Eiropas Savienība balstās uz galvenajiem vaļiem, proti cilvēka tiesības, cilvēka cieņa un tiesiskuma principi. Un, uh, Tikai balstoties uz šiem galvenajiem principiem, Eiropas Savienība var saglabāt savu morālo autoritāti pasaulē. Paldies! paldies uh, Brepels kundzei. Tagad uh, konservatīvo un reformistu grupas vārdā Timotijs Kirkhops uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze. Es arī uzskatu, ka šo jautājumu nedrīkst ignorēt. Tas ir pietiekami nopietns un tie. Uh, aizvainojumi, kas ir sviesti vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm, protams, ir eh, jāplūko pietiekam nopietni, kā jurists, demokrāts un kādreizējais iekšlietu ministrs. Es uzskatu, ka šīs, eh, šī izmeklēšana ir jāveic tiesiskā ceļā, ir jābūt neatkarīgai izmeklēšanai, kas notiek dalību valstī. Eh, šādas izmeklēšanas jau notiek, visas valstis tiks uzskaitītas un īstenībā cilvēku uzticība tiem uh, dienestiem, kam viņiem, kam pilsoņi būtu jāaizsargā, ir uh, ļoti nopietni iedragāta. Es domāju, ka šis ziņojums īstenībā arī uh, nelabvēlīgi ietekmēs situāciju. Jāņem vērā, ka Lielbritānija arī ir tikusi apvainota, bet uh, mēs esam uh, valsts ar ļoti senām tiesiskuma un uh, godīgas tiesas tradīcijām. Un mūsu drošības dienesti atspēkoja pret Lielbritānija vērstās uh, apsūdzības, bet bija uh, dalība valstis, uh, kas arī ir tikušas apvainotas. Protams, mums ir jāturpina sadarboties uh, tādā labvēlīgā gaisotnē, bet, diemžēl, es neuzskatu, ka šis ziņojums, uh, tā valoda vai izvēlētā pieeja palīdzēs mums sasniegt kādu no šiem mērķiem priekšsēdētāji, es nāku no valsts, kur jūs esat nevainīgs, ja nav pierādīts pretējais, bet šķiet, ka parlamentam ar to vien nav gana. Paldies! Paldies! Goja grupas vārdā. Veržjāku. Merci. Pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mm. Mēs varam tikai ar gandarību secināt, ka tas ir labi, ka šis ziņojums šeit tiek skatīts parlamentā. 11. septembra uz, uzbrukumi lika e, iesaistīties pār par 60 valstīm. Uh, kas nodarbojas ar tā saucamo aizdomās turamo pārsūtīšanu, apcietināšanu, spīdzināšanu, un tā bāze vēl ar vienu nav slēgta. Dalībvalsts dara visu, kas ir viņu spēkos, lai neļautu patiesībai nākt gaismā. Pateicos uh, referentei Flotras kundzei, ka viņa mūsu vārdā uh, veica šo ļoti svarīgo darbu, kas vērsts pret dalību valstīm. Es nevienu negribu vainot, taču katrs zina, kāda ir viņa vainas um, puse. Ir jāizvērš stingra analīze neatkarīgi no tā, vai mēs esam tuvu valdības uh, pārstāvjiem vai nē. Cilvēktiesība pārkāpumi nav pieļaujami īpaši no Eiropas Savienības puses, kas grib uh, sniegt mācību citām valstīm. Neviena valsts, vai tā būs, tās būtu ASV vai uh, Eiropas Savienības dalībvalsts, nedrīkst atteikties no savas atbildības. Tā ir skaitā arī cīno, ka tā cīnās pret terorismu. Jā, mēs kolektīvi esam atbildīgi Eiropas Savienības pilsoņu priekšā. Uh, Un Eiropas Savienībai uh, ir vispirms jāizvērš, jāizvērās pašai no saviem pārkāpiem, jo agrāk, jo labāk. Un tagad dodu vārdu Andrēs Melcer kungam. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Cilvēktiesību ievērošana, protams, kaut kas tāds, ko Eiropas Savienība pieprasa tālās valstīs. Uh, Uh, uh, visā pasaulē, un mēs draudam pārējiem ar sankcijām, ja viņi tās neievēros, un arī potenciālajām kandidātu valstīm ir jāievēro šīs saistības, uh, pārņemot arī Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Un ir patiešām skandalozi to visu ņemot vērā, ka Eiropas Savienība ir arī piedalījusies nelegālos ieslodzīto transportos, un tas ir noticis arī Eiropas Savienības teritorijā. Un visu šo operāciju ir balstīts atbalstījušas arī dažu dalību valstu valdības. Nu, kāda secinājuma no tā izriet? ja uh, Eiropas cilvēktiesību konvenciju pārkāpums uh, vien nav pietiekams smags noziegums, uh, kas tad tāds būtu? Mums beidzot vajadzētu uh, Eh, parūpēties par konsekvenci. Ja mēs runājam par cilvēktiesībām, ir jāapzinās, ka ņemot vērā eh, iestājas sarunas ar Turciju, mēs nedrīkstam eh, vairāk ignorēt faktu, ka šajā valstī cilvēktiesības bieži vien ir tikai skaists sauklis, bet īstenība ir daudz skumjāka. Uh, Es uzskatu, ka vispār vajadzētu eh, šīs sarunas pārtraukt un vajadzētu uzsākt sarunas par privileģētu partnerību. Ja jūs gribat nopietni ņemt eh, cilvēku tiesības, tad, piemēram, ņemiet vērā jau esošs likums, piemēram, eh, ir jāceļ šie Čehijas dekrēti. Alus. Paldies Malcerkungam. Aicināšu izteikties citus runātājus, kas pieteikušies izteikties par šo tēmu. Pirmais būs Karlos Kēļ, jo divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi, godātā komisijas vicepriekšsādātāja Redinga jūsu priekšgā, priekšgājējs Fratīnī kungs 2007. gada februārī teica, ka drošību nedrīkst panākt par jebkādu cenu. Pilnīgi pareizi, es viņam piekrītu. Piekrītu arī tam, ko jūs teicāt šodien, ka galvenais ir likuma vara. Jūs runājat arī par nevainības prezumciju un par neatkarīgas tiesas svarīgumu. Visiem ir tiesības būt tiesātiem neatkarīgā tiesā, pilnīgi pareizi. Atcerēsimies starptautiskās tiesības un tās prasības. Mums ir jābūt stingriem cilvēku tiesību aizstāvjiem. 2007. gada 14. februārī manā komitejā mēs apstiprinājām jau ziņojumu par šīm tēmām. Mēs atklājam dažādus pārkāpumus dalību valstīs, tiesību pārkāpums un tiesību neievērošana, mēs jau toreiz izteicām savas rekomendācijas Eiropas komisijai, lai izvairītos no šādiem te pārkāpumiem nākotnē. Kas notiktu, ja šie notikumi notiktu šodien? Vai vēsture tiktu rakstīta savādāk, vai cilvēki rīkoties savādāk? Es domāju, ka nē. Viss notika tieši tāpat kā iepriekšējā reizē. Varbūt sabiedriskā doma būtu nedaudz uzmanīgāka, arī parlamentārieši būtu uzmanīgāki un dažas dalību valstis. Uh, būtu uh, eh, informētākas, mēs rīkotos straujāk. Taču Eiropas iestādes un dalību valstu valdības nav neko darījušas attiecībā uz tām 40 rekomendācijām, ko mana komiteja savulaik iesniedz. Flotras kundzes ziņojums ir ļoti labs, es atbalstu arī viņas rekomendācijas, taču man ir jāsaka, ka uh, valsts iemesli varbūt var tikt izmantot izņēmumu gadījumos, taču tie nedrīkst tikt izmantot kā tāds plīvurs demokrātijas pārkāpumiem. Mums ir jānomierina pilsoņi, jāsaka viņiem, ka kaut kas tāds neatkārtosies vai arī neatkārtosies bez soda. Mums ir cieši jāsadarbojas ar dalību valstu parlamentiem, lai nodrošināt to, ka 40 rekomendācijas, ar kurām mēs nācām klajā, tiktu izpētītas katra atsevišķi un lai tās tiktu ieviestas. Varbūt, ka tas būs grūti, taču tas ir jādara. Līdz šim lielākā daļa šo rekomendāciju vienkārši ir bijušas aizmirstas. Paldies, Koeljo kungam! Tagad aicināšu izteikties Silviju Gijomu pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Tāpat kā kolēģi, arī es gribu pateikties Flotras kundzei un Sārai Lutfordai par šī ziņojuma tapšanu un par viņu ieguldījumu, lai sauktu visus vainīgos pie atbildības. Šeit mēs sastopamies ar īpatnēju situāciju. Vairākās valstīs ir pārkāptas cilvēktiesības. tiesības Tas ir noticis uz Eiropas Savienības zemes. Te ir vēl joprojām daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu. Cīņa pret terorismu nevar visu attaisnot, jo tad tā būs nelikumīga. Tādēļ gribētu teikt, ka valsts noslēpums un valsts drošība bieži vien tiek ļaunprātīgi izmantot. Ir nepieciešama lielāka parlamentārā kontrola un tiesu kontrola. Eiropas iestādes un dalību valstis nedrīkst pārkāpt tiesības. Ir nepieciešama leģitimitāte un ticamība mūsu cīņai pret terorismu un pārobežu noziedzību. Tās gaitā ir jāievēro cilvēku cieņa un cilvēku tiesības. Protams, ka šīs konkrētie gadījumi, par kuriem mēs runājam, sauc pie atbildības Eiropas Savienību kopumā. Uh, Mēs nedrīkstam vienkārši pārmest atsevišķu cilvēktiesību pārkāpumus. Nē, mums ir jāanalizē šīs, istē, šīs problēmas sistēmiski. Eiropas komisijai, kā e, Eiropas tiesību sargam, ir jāievieš tādi pasākumi, kas neļautu notikt šādām situācijām nākotnē. E, Mēs vēlamies, lai eh, izmeklēšana šajos jautājumos ātri virzītos uz priekšu. Es ceru, ka daudz deputātu atbalstīs ziņojumu rīt balsojumā. Lielas paldies Gijom kundzei, Šimanska kungs. Nākamais runātājs lūdzu vienu minūti jūs rīcībā. Paldies priekšsēdētāji. Puse no Eiropas Savienības dalību valstīm ir atvēruši savu gaisa telpu dažādiem, dažādām slepenām cipu operācijām. Vai tas nozīmē, ka puse Eiropas Savienības dalību valstu ir pievērušas acis uz starptautiskajām tiesībām un cilvēktiesībām un humāno, humānisma pamatprincipiem. Es domāju, ka šāds pieņēmums būtu nepareizs. Es domāju, ka šīs dalība valsts to darot ir pieņēmušas ļoti grūtu lēmumu. Nav izslēgts, ka ir pieļautas kļūdas, taču būtu ļoti liekulīgi vainot šeit pusi dalību valstu. Tā nīpat laikā nedomājot par to, kā rīkoties starptautiskā terorisma apstākļos. ierosinājums piedāvā teroristu vadoņiem tādas pašas tiesības kā jebkuram citam cilvēkam vai pilsonim, būtu nepareizs. ASV prezidents Obama to saprata. Guantanamo bāze joprojām turpina darboties pat šodien. ASV prezidents joprojām izmanto militāro kara tribunālu, lai spriestu tiesu teroristiem. Eiropas parlamentam tas ir jāsaprot. Paldies. Šimanska kungs. Intveltas kundze un Latvārds kundze ir pacēlušas zilo karti. Viņas grib uzdot jums jautājumu. Intveltas kundze, varbūt, ka Problēma bija ar tulkojumu, bet vai tiešām Šimanska kungs jūs teicāt, ka tie cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par terorismu aktu veikšanu, nevar baudīt tādas pašas tiesības kā citi pilsoņi. Vai tas nozīmē, ka Šimanska kungs nepiekrīt tam, ka cilvēktiesības ir universālas, nedalāmas? Šimanska kungs, vai tad jūs neatbalstāt visas tās vērtības, kas ir ierakstītas Eiropas līgumos? Šimanska kungs, jūs varat atbildēt uz šo jautājumu? Es atbalstu šo te cilvēktiesību nedalāmības principu, taču krimināla noziedznieka situācija ir atšķirīga no terorista situācijas, un tādēļ tiek izmantots atsevišķs tiesu process - ir pilsoniskās, civilās tiesas un kriminālās tiesas. Teroristi nepastrādāt ikdienišķus noziegumus. Viņu pastrādātie noziegumi ir tuvi militāriem noziegumiem, kara noziegumiem. Stā, tādēļ starptautiskās tiesības nevar risināt terorismu problēmas. Mums ir jāizpilda šis te juridiskais vakums. Latvārds kundze. Tas jūsu atbild vēl vairāk sāsina manas bažas par jūsu sākotnējiem izteikumiem. Es gribu uzsvērt, terorisms ir noziegums, un ar to ir jātiek galā tāpat kā ar citiem noziegumiem. Teroristi ir jāsauc pie atbildības tiesā. Uh, Tieši tāpat kā mēs to darām starptautiskajā kriminālajā tiesā, tiesājot dažādus noziedzniekus. Protams, terorismam ir a, sava specifika. Taču pēc 11. septembra mums būtu bijis jāstiprina starptautiskās tiesības tā, lai mēs varētu saukt pie atbildības teroristus starptautiskā kārtā. Šimanska kungs, vai jūs at, e, piekrītat manis teiktajiem? Lūdzu atbildiet, Šimanska kungs. Jā, es piekrītu tam, ka Tiesām ir jāizlemj, kā tieši tiesāt un sodīt cilvēkus, vai tie ir parastie krimināli noziedznieki, vai teroristi, vai karateroristi. Bet vienkāršā parastā tiesiskā procedūra nav pietiekama tad, ja mums ir darīšana ar teroristu organizācijām un tīmekļiem. Ženēvas konvencijas tapa pirms 60 gadiem, un tās šos milzu izaicinājumus nespēja atrisināt. It īpaši tā dalību valstīs šīs te ļoti humānās tiesas sistēmas nevar tikt galā ar šādiem notikumiem. Paldies, Zuberskundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Pārvietošana un ieslodzījuma gadījumi ir neapšaubām, tie ir notikuši tie ir notikuši tādēļ, ka mēs vēlamies it kā novērst teroristu darbību. Tas ir NATO darbības pamatā. NATO cīnās pret terorismu, iesaistot Eiropas Savienības dalību valstis. NATO stratēģiskā ideja par terorismu apkarošanu ir attaisnojis veselu virkni dažādu pasākumu, par kuriem Flotras kundze runā savā ziņojumā. Šie pasākumi ir izpostījuši šo mierīgo dialogu, kas mums ir bijis kopš 1945. gada, kad tapa ANO hartas. Ziņojums ir lielisks. Mums ir jādara gals tam, ka ASV rīkojas imperialistiski un ķeras pie šādiem līdzekļiem. Tie attaisno jebkuru savu rīcību ar kaut kādiem draudiem, tādējādi graujot politiskās struktūras. Portugālē mēs esam Valdība ir mēģinājusi izveidot kaut kādu izmeklēšanas komiteju, bet tā nedarbojās visi šie mēģinājumi vienmēr ir nonākuši strupceļā, jo vairākumā esošās partijas nepieļaus to, lai notiktu apstākļu noskaidrošana. Vienmēr mēs atduramies pret valsts suverenitātu un pret tiesu sistēmām. Paldies! Aicināšu izteikties Elēnu Bazesku divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Komisārs Kunze, vispirms vēlos pateikties referentē par labo sadarbību, kas mums bija strādājot pie šī ziņojuma. Es biju Eiropas Tautas partijas ēnu referente, un arī es varēju sniegt savu ieguldījumu šī ziņojuma sastādīšanā. Gala dokuments ir objektīvs, labi eh, sabalansēts, un tas var norādīt uz jauniem elementiem, kas parādījušies pēdējo piecu gadā. Protams, ka ir jauni elementi iegūti. Un, un tomēr es lūdzu procesa gaitā, lai šis uh, dokuments nekļūst par apsūdzības rakstu pret dalību valstīm un lai tas nepārņem nacionālo vai uh, starptautisko izmeklēšanu funkcijas. Un tāpēc arī iesniedzu grozījums gan ārlietu komitejas, gan arī pilsoņu brīvību komitejas uh, ietvaros. Un es ceru, ka mēs sasnieg, panāksim labāku skaidrojumu par situāciju dalībvalstīs, tā skaitā Rumānijā. 2008. gadā manā valstī norisinājās izmeklēšana un eh, ziņojuma eh, gala versijā neparādās šīs izmeklēšanas rezultāti, līdz ar to tas nav pietiekoši objektīvs. Uh, neparādās pēdējo gada laikā. Eh, secinātie fakti. Un eh, tad, piemēram, ziņojumā neparādās eh, nepamatotā apsūdzība no plaša ziņa līdzekļu puses. Un te ir jānoskaidro, kāda ir dalībvalstu konkrētā loma apcietināto pārsūtīšanas lidojumu ziņā. Galvenais bija noskaidrot, kāda ir īstenā situācija, nevis atrast vaininiekus katrā ziņā. Paldies, Pazaisko kungs, priekšsādātājs. Tagad vārds Enču kungam. Paldies, komisārs kundze, deputāte, priekšsādātājs. Šis ziņojums ir nepieciešams, lai noskaidrotu, kāda ir situācija ar eh, iespējamiem apcietināšanas centriem cipu vajadzībām Eiropas Savienībā. Taču te ir jāizvērās no pārpratumiem, galīgiem ziņojumam jābūt objektīvam un jānorāda uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Diemžēl šeit ir tiešas apsūdzības pret dažām dalībvalstīm bez konkrētiem pierādījumiem. Līdz ar to šo ziņojumu es nevaru pilntiesīgi atbalstīt. Šis ziņojums ir traktējams dažādos veidos un liek domāt, ka parlaments jau zina, kas īsti notika šajos apcietināšanas centros un ka jau pastāv konkrēti pierādījumi par tiem. Taču mūsu uzdevums ir pārstāvēt mūsu vēlētājs, nevis aizstāt izmeklēšanas iestādes. Un mums vienkārši ir jānosoda šāda veida rīcība. Paldies. Tagad dor, dodu vārdu Sajēta Karim kungam. Lūdzu, vienu minūti. Priekšsēdētāji kungs, paldies. Es atceros pirms dažiem, pirms kādiem septiņiem gadiem stāvēju šeit parlamentā, uzstājos, kad uh, manai valsts bija prezidentūras groži, un es Aleksandram uzdevu konkrēts jautājums par šiem. Uh, aps, par šīm apsūdzībām, un es piedzīvoju viņa naidu. Patiesībā mani izsmēja ārā no šīs telpas toreiz. Un šodien mums tā kā vajadzētu lepoties ar šo karogu, taču man šķiet, ka mēs nevaram īsti lepoties, lai arī šodien, turklāt šodien tiek pārstāvēts tikai divas iestādes. Padomas sēdeklis atkal ir tukšs, un tas liecina par to, ka mūsu dalībvalsts šis jautājums neinteresē. Ja šādas apsūdzības tiktu vērtas pret trešajām valstīm, tad baidos, ka mūsu reakcija būtu pretēji. Apvienotāja karalistē mēs esam spēruši atšķirīgu soli, mēs esam pievērsušies mūsu pašu vietējai izmeklēšanai, noraidot to, kas iepriekš tika secināts. Uh, Kad teroristi iz, izvērš savus terorisma aktus, mēs nedrīkstam tikt vājināti savos pamatprincipos, iestāties par, par cilvēktiesībām. Un tas, ko es sacīju Šimānska kungam, kad viņš vienkārši nāk lē ar nacionāli sentimentāliem komentāriem un vienkārši dodas prom, nav nevienas, uh, nav nevienas tādas Eiropas Savienības dalībvalsts, no kuras mēs varētu tā mācīties kā no Norvēģijas. Uh, kurā uh, tika izdarīts briesmīgs terorisma akts, un tomēr tā uh, šajā aktā apsūdzētajām neatņēma visas cilvēku tiesības un uh, deva iespēju sev aizsargāt tiesā. Paldies! Paldies, Karim kungs! Tagad brīvais mikrofons, un tūlīt pat dodu vārdu Flaškovas kundzei, lūdzu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Komisārs kundze. CIPI programma par cilvēka tiesību pārkāpumus, nodrošināt pārsūtīšanu, arī tiek īstenot spīdzināšana. Ir īpaša komiteja, kas izskata šīs apsūdzības. Tā pārbauda mūsu gaisa telpas izmantošanu no cipus. Parlaments ir atkārtot lūdzis nacionālo, dalā, eh, nacionālo valstu valdību sadarbību, nodrošinot cilvēku tiesību ievērošanu, demokrātijas, tiesiskuma princips, starptautisko tiesību ievērošanu un tā tālāk. Lai uzturētu mūsu iedzīvotāju uzticēšanos demokrātiskās institūcijās kā cilvēktiesība aizstājais, mums ir jābūt jāapzinās savu atbildību dalību valstīs. Vēl arvien norisinās darbs pie izmeklēšanas, un tās vēl nav izpildījušas savu pienākumu līdz šim. Paldies, nākošais runātājs Mafī Kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ātri pa, drīz bieži patīk runāt par demokrātiskajām vērtībām, par cilvēktiesību ievērošanu. Daudz Eiropas Savienību dalīb, dalībvalsti iesaista cilvēktiesību pārkāpumā. Pārkāpums liecina, ka tie ir tīri tukši vārdi cilvēki tika uh, spīdzināti bez uh, tiesas sprāvām, un valdībām tas ir zināms. Guantānamo uh, cietumam un visiem uh, slepeniem cietumiem ir jātiek slēgtiem un cilvēki ir jāatlaiž. Pagājušajā nedēļā 20 tūkstoši ANO uh, bruņoto spēku uh, izmantoja Šanonu lidosti īrija, lai uh, uh, savām vajadzībām, un es Esmu pilnīgi pret to, ka šādi tiktu izmantots, izmantot šī lidosta. Un eh, Gilman partija to tikai atbalstīja, ka tā bija opozīcija. Paldies, Merfikungs. Dodu vārdu Paškas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Nelegālā nopratināšana un aizturēšana ir cip darba kārtībā. Tas satrauc un bojā labās attiecības starp Eiropas Savienību un ASV. Izmeklējumi, ko veiku žurnālisti Eiropas Savienībā, ir no, skaidri norāda uz to, ka Somijas, ka Polijas ziemeļa austrumu daļā ir bijuši šāda aizturēšana un pārlidojumi ko organizējas CIP. Nav šaubu, ka tas viss varēs notikt tikai ar šīs valsts vadītāju piekrišanu. Augstākā ranga valsts vadītāji ir piedalījušies nelegālajās CIP darbībās. Ja viņi neatvainosies, vai skaidri nepateiks, ka tas tā ir noticis, tad mēs nekur tālāk nevaram iet. Nekāds progress tad nav iedomājams. Eiropas Savienības drošības spēki arī pagātnē ir piedalījušies Pinocheta darbībās. Neko tādu mēs nedrīkstam atkārtot. Lielas paldies! Tagad izteiksies Bronksa kungs. Nelegālā aizturēšana nav problēma pati par sevi vien, tā ir tas, ka nav arī nekādu oficiālu ziņu par šo te procesu, tas vēl vairāk pasliktina situācijas. Spīdzināšana nekad morāli nevar attaisnot, taču morālie argumenti bieži vien nedarbojas. Spīdzināšana tanīpat laikā ir arī neefektīva, jo tās sniedz neusticam, neticam informāciju. Tas dod arī iespējas teroristiem sludināt sevi par tādiem kā taisnības karotājiem un nevainīgi cietuši, cietušajiem. Es domāju, ka dažām dalībām dalībvalstīm tiešām ir jāatbild par savu rīcību arī šīm dalībvalstīm, tāpat kā visiem noziedzniekiem, ir nevainības prezumcija, jebkurā tiesas procesā. Esmu pārliecināts, ka ir nepieciešams pilns tiesas process attiecīgais Eiropas Savienības dalību valstīs. Taču es esmu pret to, ko ierosina rezolūcija, ka Eiropas parlamentam vajadzētu piešķirt pilnvaras, nostādīt dalību valstu drošības dienestus izmeklējumo iestāžu uh, lomā, jo tā, šādas te izmeklēšanas iestādes un slepenie dienas tomēr ir jāatstāja dalību valstu pārziņā. Lielas paldies! Un tagad aicināšu izteikties komisāru Redings kundzi lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Eiropas komisijas nostāja jau no paša sākuma šajā jautājumā ir bijusi sekojoša. Pirmkārt, cīņa pret terorismu ir jāorganizē pilnībā respektējot cilvēktiesības. Otrakārt, patiesība, lai arī kāda tā būtu, ir jānoskaidro. Treškārt, ir jāveic pasākumi, lai novērstu šādu te apspriežamo faktu atkārtošanos nākotnē. Referentes kundze, Flotras kundze Eh, ir labi informēta. Viņa ir saņēmusi visas šīs vēstules, kuras tagad pieminēšu. Pirmo vēstuli komisija nosūtīja 2006. gadā. To parakstīja mans kolēģis Fratīnī kungs, pēc tam mans kolēģis Bra Baro, pēc tam Malmstroms kundze, un arī es esam sūtījuši vēstules. Mēs turpināsim uzstāt savās sarunās ar dalību valstīm, ka ir jānoskaidro patiesība visā tās pilnībā Esmu paredzējusi tikties ar Stavros Lambrinidisu, kas ir Eiropas Savienības īpašais cilvēktiesību pārstāvs. Kopā ar viņu domāsim par to, kā varam apvienot spēkus šajā jautājumā. Ja runājam par ASV, Eiropas Savienībai ir regulārs dialogs par cilvēktiesībām un terorismu apkarošanas jautājumiem ar ASV. Mums ir dialogs ar ASV valsts departamenta juridiskajiem padomdevējiem par visiem tiesību aspektiem. Saskaņā ar padomas vadlīnijām par spīdzināšanu Eiropas Savienība regulāri piemin jautājumus par cilvēku pazušanu, par slepeno aizturēšanu un spīdzināšanu ar visām trešajām valstīm, tad, kad mums notiek dialogs ar tām. Gribētu informēt deputātus ka, par jautājumu par ANO visu cilvēku pasargāšanu no nozušanas un par šīs te konvencijas ratifikāciju. Eiropas Savienība ir nosūtījusi uh, lūgumu 33. ICI konferencē par šīs konvencijas ratifikāciju visās dalībvalstīs līdz 2015. gadam, visās ANO dalībvalstīs. Šodien šajās debatēs izskanēja kāds jautājums, vai kaut kas līdzīgs varētu atkārtoties arī nākotnē. Es gribētu sniegt ļoti skaidru atbildi. Nē. Nē, tādēļ, ka mēs runājam Skaidri un atklāti. Nē, tādēļ, ka Eiropas parlaments nemitīgi izdara spiedienu. Un nē, tādēļ, ka Eiropa mēģina iedibināt līdzsvaru starp mūsu pilsoņu un sabiedrības drošību no vienas puses un individu tiesībām no otras puses. Nē, tādēļ, ka Eiropa tic tiesiskumam. Un tādēļ es aicinu mūs visus darīt visu, lai uh, tiektu izgaismot šie te notikumi un lai pagātni neatkārtotos nākotnē. Lielas paldies Redings kundzei! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās, bet vēl pēdējā runātāja būs referente. Trīs minūtes Flotras kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs, kas atbalstīja mūsu ilgstošo darbu. Es domāju, ka gada laikā no šī brīža dalībvalsts var ļoti daudz ko izdarīt. Protams, mēs šeit neesam tiesneši, un mums nav jāizmeklē šie jautājumi. Ja es pieminu, piemēram, Rumānijas pieredzi, deputāti jau pieminēja, ka tur ir sākusies izmeklēšana. Pilnīgi pareizi ir ļoti daudz bijuši šie pārlidojumi starp Rumāniju un Lietuvu. Eiro kontroli par tiem mums ziņo. Ir iesniegta prasība tiesai, Eiropas cilvēktiesību tiesai par Rumāniju. Cilvēktiesību komisārs ir saņēmis informāciju. Ir ļoti daudz informācijas dažādiem avotiem, un tie vēl visi nav apkopoti. Es domāju, ka mēs Šobrīd nedrīkstam vainot un atriepties vienai vai otrai dalību valstī. Es domāju, ka ir jāuzsver tas, ka mums ir kolektīvā atbildība par notiekošo. Katra valsts it kā tur savā pārziņā daļu no pilnas patiesības, daļu no šīs mozaīkas. Mēs aicinām visas dalību valsts veikt izmeklēšanu, tā, lai mums rastos kopīga aina par šo sistēmu, jo runa ir par sistēmisku kļūdu. Mēs negribam rādīt ar pirkstu uz kādu konkrētu valsti. Protams, neviens nedrīkst noliegt to, ka ir jāsākās izmeklēšanai Rumānijai, jaunai izmeklēšanai, jo mūsu rīcībā ir ļoti daudz informācijas. Mēs nevaram uzskatīt, ka tie ir pilnīgi pierādījumi, jo mēs neesam tiesneši Taču mēs aicinām šajā ziņojumā neko vairāk kā vienīgi to, lai valstīs notiktu patiesības noskaidrošana un lai Eiropas komisija arī mūs atbalstītu un atbalstītu apstiprinātu to, ka katrā valstī ir kaut kāda informācija, un Eiropas komisijai ir jāpiespiež dalību valstis publicēt šī informācija, tā lai Eiropas pilsoņi saprastu to. Mēs zinām, ka Eiropas komisija ir ļoti stingra savā nostājā, jūs vienmēr iestājaties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Šajā gadījumā mēs sastopamies ar kliedzošiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas tiek notušēti, slēpti. Mēs aicinām komisiju tos atklāt. Jūs varat sasaukt kopā prokurorus, jūs varat aicināt dalību valstis, apmainīties ar informāciju, jūs varat veicināt informācijas tulkošanu, jūs varat palīdzēt tādējādi dalību valstīm izmeklēt šos gadījumus. Mēs esam ļoti priecīgi dzirdēt jūs apgalvojumus šodien, kas stāsieties atkal sakaros ar dalību valstīm, sūtot tām vēstules. Ir ļoti daudz dažādas analīzes, kas ir veikta Eirokontrolē un citās iestādēs. Mēs jums dodam gadu laika, ceram, ka pēc gada mūsu tikšanās būs ļoti auglīga un mēs varēsim pavilkt svītru zem šīm problēmām. Lielas paldies par uzmanību! Lielas paldies Flotras kundzei, dāmas un kungi! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās. Balsojums par to ir paredzēts rīt pusdienlaikā. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir vienas minūtes runas. Un es gribētu izteikt aicinājumu pirms jūs sākat runāt. Lūdzu, godātie kolēģi, ievērojiet šo minūti, ievērojiet jums atvēlēto runāšanas laiku. Es būšu ļoti stingrs attiecībā uz jums, jo Debats ir ievilkušās, un šodienas darba kārtībā vēl ir daudzi punkti. Pirmais runātājs būs Patrau Neves kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Katru gadu.